Fan Bosovidas kundzes ziņojumu izstādīšanu priekšā, viņi sagatavoja ziņojumu par tātad ceļā uz labāku vienotā tirgus organizāciju. Lūdzu, referents kundze, jums vārds. Paldies, priekšsētāji, kolēģi. Esmu kārtīgi gandrīt, ka šodien man beidzot ir iespēja stādīt priekšā savu ziņojumu ceļā uz labāku vienotā tirgus organizāciju esam strādājuši līdz pat pēdējiem brīdim. Nu, un jāsaka, ka nav nekāds noslēpums, ka Eiropa ir iekuģojusi visai nemierīgos ūdeņos. Krīžu krīzes, e, tātad referendums Nīderlandē, iespējamā Lielbritānijas izstāšanās. Nu, mēs nedrīkstam to ignorēt un pieprasīties vien vairāk Eiropas, kāds izsniegt vispār skatiem, tā nav nekāda panacēja, un pat ja būtu, tad tā vairs nestrādā. Bieži vien cilvēki man vaicā, nu kā tad uh, mums pietoties pilsoņiem, kā mums panākt to, ka pilsoņi mums, uh, mums saprot, ka mēs viņiem esam tuvāki, mums jārealizē savu atbildību. Tikai tad, ja cilvēks sapratīs, ka Eiropas Savienība ir kāda jēga un ka tā jāstrādā, uh, eh, sapratīs, ka pie tā vērtības sāks mums atbalstīt. Un te atbildība gulstās uz visu Eiropas Savienības institūciju pleciem. Un, um, Cits starpā jāievēro subsidiaritātes princips, pieņemot lēmumus, uh, Šim principam man šā tiek ievērotam. Domājot par to, vai ir nepieciešama kāda rīcība, um, kāds pasākums, kāds tiesība akts, jauns regulējums, nu jādomā par to, vai, vai, vai šis princips tiek ievērots. Un gal beigās runāju par to, vai regulējums vispār ir īstenojums. Nu, lūk, tieši, tieši šāda filozofija, šāda pieeja ir man ziņojuma pamatā. Vienotās tirgus ir uh, viens no Eiropas integrācijas projekta stūrakmeņiem ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai tiesība akti pēc to pieņemšanas attiecīgi tiek arī īstenoti. Un, lai um, īstenot un pilnveidot šo vienoto iekšējo tirgu, lai mēs visi varētu plūkt uh, bagātīgus augļus no šī tirgus radītajām iespējām, lai tas tiktu optimāli izmantots, ir jānodrošina, piemēram, digitālās pasaules normu ievērošana, digitālās vienotais tirgus, tad, vārdiem sakot, Un šajā procesā institūcijām ir jāzimās vadošā loma, jāizrāda iniciatīva. Protams, mēs nedrīkstam arī pārcensties un uh, uh, regulēt lietas, kuras nav nepieciešams regulēt. Šeit jāņem vērā nozars intereses, kā arī citu partneru intereses. Regulējuma uzlabošana nenozīmē vien tādu aklu atteikšanos no regulējuma. Drīzāk jānodrošina, lai īstenojot tiesību aktus, mēs ievērtu konkurences normas, lai tiesību akti stimulētu uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darbu vietu attīstību un izveidi. Tāpat arī inovāciju, produktivitātes stimulēšanu. ir svarīgi, lai iekšējais tirgus būtu dinamisks, lai tas līdz ar to arī sakmētu mūsu pilsoņu labklājības mm, pilnveidošanu. Un uh, ceru, ka jūs visi atbalstīsiet mani rīt uh, balsojumā par šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Uh. Brīvais mikrofons. Anna Korāca atbild vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšstādātāji, vēlos sirsnīgi pateikties referentē par teicamo ziņojumu. Jā, labāks regulējums, tas ir ceļš uz labāk funkcionējošu iekšējo tirgu. Un iekšējais tirgus um, nenozīmē patērētāju tiesību vai darbinieku tiesību samazināšanu, tas nozīmē birokrātijas samazināšanu. Tirgus apstākļiem jābūt vienkāršiem, proporcionāliem un, un reāli ekonomikā piemērojumiem. Mums ir jāpāriet tāpat uz kvalitīviem ietekmes izvērtējumiem, Mums rīcībā jābūt tādiem instrumentiem kā, kā solbit, piemēram, un citi instrumenti, kas pieejami visiem instrumentiem. Dialogs ar partneriem ārkārtīgi svarīgs. Tāpat arī jāizvairās no uh, pārcenšanās tiesību aktu īstenošanā, lai valsts mēdz uzlikt papildus sloks saviem uzņēmiem īstenot no tā tirgus apstākļu normatīvas. Tāpēc ir dīvaini, ka kreisie ir pret uh, iekšā tirgus normām, laikā, kam nepieciešams caurskatāms efektīvs iekšējais uh, tirgus, kas tuvāks mūsu pilsoņiem. Uh, Mums ir uh, mm, nepieciešama īstenošana, nevis ideoloģiska konfrontācijas starp uzņēmējiem un patērētājiem. Un kā komisārs Tirmēmans pamatot norāda, lielam jābūt tur, kur nepieciešama liela risinājuma, un citur jāievēro pieticība. Paldies! Thank you very much. Paldies! Uh, Tibor Sānī, vienu minūtu lūdzu. Nākamais, uh, kas izteiksies uh, brīvā mikrofona procedūrā. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Vienotais tirgus ir ārkārtīgi mums svarīgs uh, koncepts. Vienlaikus uh, ir uh, jāievēro patērētā tiesība aizsardzība šajā kopējā iekšā tirgu. Patērētāji nevienmēr tiek informēti par savām tiesībām un iespējām iekšējā vienotajā tirgu, un tādēļ ir svarīgi nodrošināt adekvātu informāciju patērētājiem, ir svarīgi um, sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām. Ir nepieciešams veidot tādu sistēmu, kas ir um, kas tiek pastāvīgi aktualizēta, kur regulējums tiek uh, pārskatīts atbilstoši digitālo um, aspektu modernizācijai un tā tālāk. Un šai ziņā vēlos uh, norādīt uz, uz kādu Ungāriju, Ungāru inženieri, tātad uh, izgudrojumu ir programma, kuras palīdzības var nolasīt produkta uh, svītru kodu un gūt adekvātu informāciju par produktu. Paldies! Uh, Viki Ford, lūdzu, vienu minūti. The single market is meant to make it Vienotais tirgus ir domāts tam, lai atvieglotu dzīvi uzņēmējiem un patērētājiem 28 valsts, 500 miljonu patērētāju. E, tas tā mēķim nevajadzētu būt augt, paaugstināt izmaksas. Tā mēķim būtu jābūt palīdzēt mūsu tautsāniecībām augt un zelt. Un man beļģu kolēģi un, un daudz citi ir nu, šādās pat domās. Jā, un normatīvi nepieciešami tikai tādi, ja tie palīdz mūsu tautsāniecībai augt. Jaunajām normām jābūt vienkāršām un viegli piemērojamām. Jo sevišķi mazajiem uzņēmumiem ir jāatvieglo dzīve, jā, jāmazina viņu pleciem gūstošais eh, sloks. Tāpat arī dalībvalstu parlamentiem jādod uh, vairāk teikšanas, viņiem īstenībā jābūt sarkanai kartiņai, ar kur, kuras palīdzību var bloķēt nepiet, nevajadzīgus jaunas tiesību aktus. Un prieks dzirdēt, ka kolēģi visā Eiropā šokā pauž savu atbalstu, atbalstu šim ziņojumam. Ceru, ka rīt plenārsēdē arī eh, notiks pozitīvs balsojums par šo ziņojumu. Paldies! Uh, Nikolā Kapotu, nākamais runātājs minūtās. Prezident, partikulāri tēma. Paldies, eh, priekšstādētāji, runāju par um, iekšējo vienoto tirgu. Tas tiešām ir viens no Eiropas eh, Savienības eh, stūrakmeņiem. Un um, mēs, um, es pateicos par šo ziņojumu. Uh, ir jauni instrumenti nepieciešami tikai tādi, ka bez tiem nevar iztikt tā sacīt. Ir, um, jārūpējas, lai stakmētu mūsu uzņēmēju konkurētspēju, tas ir pats svarīgākais. Nu, un līdz ar to šis konkrētais ziņojums ir um, jāskata tieši no šāda aspekta, no, no šāda leņķa. Tirgus pārvaldība ir svarīga lieta, vienotais kopējs tirgus ir jāstiprina. Jāņem vērā arī dažādi trūkumi, kas uh, pastāv iekšā tirgu, lai sistēma kļūtu efektīvāka un, un uh, produktīvāka. Mēs atbildam par leģislatīviem procesiem, bet ne tikai. Mums kopējiem spēkiem ir jāstūļ akurāt šādā virzienā. Vienotiem tirgumiem jābūt vienkāršākam. Paldies! Pēc, ka Puto kungs. Uh, Man te tāda sarkana lampiņa priekšā, kas uh, iedeg, iedega saulaš, uh, tad, kad uh, runātājs runā pārāk ātri un ka tulka tur netiek uh, galā. Un uh, jūsu runas laikā šī sarkanā lampiņa dega gluži izmisīgi, tāpēc aicinu jūs nākamo reizi gatavot savu runu, tomēr runāt mazliet uh, lēnāk. Paldies. Uh, tālāk Vešagot kungs. Paldies piekrītu tam, kas uh, sasīts šajā ziņojumā par labāku iekšā tirgus funkcionēšanu. Pirmkārt, ne, uh, nevajadzīgi tiesību akti, kuriem nav uh, noteikti ambīcija, kas nenodrošina augstāku sociālo standārts un patvērtē tiesību aizsardzību. Ja nepieciešams pastāv šo normu robustāku piemērošanu eh, jaunu tiesību aktu vietā, ja vēl nav noskaidrots, kā strādā vecā tiesību aktu. Mums ir nepieciešama tāda tiesība akta, kas dod papildus stimulus izaugsmē un jaunu darbietu radīšanai. Tāda tiesība akti, kas eh, nelaks nopakaļ jaunām ekonomiskas tendencēm, bet eh, dod tiešām adekvātus stimulus digitālas ekonomikas apstākļos augošām kompānijām. Mums ir nepieciešama tiesība akta, kas nodrošina ilgtermiņa izaugsmē Eiropā. Paldies! Vielen Dank. Pateicos. Un tālāk pēdējais runātājs Tomačiņš kungs. Lūdzu, vienu minūti arī jūsu rīcībā. Paldies, priekšstādāji. Iekšējais vienotais tirgus ir uh, Eiropas Savienības uh, stūrakmens. Mēs vēl lielākiem sasniegumiem. Uh, Mēs tā kā par pašu, par sevi saprotam, uztveram to, ka mēs uh, tirgojamies viens ar otru, investējam un, tā, tā, kaimiņu valstīs un citur Eiropā bez īpašiem šķēršļiem. Lai vienotais tirgus turpinātu plaukt un zelt, eh, tā jātilpst visiem eh, iekšā tirgus aspektiem un, un pakalpojumiem. Bet, protams, arī jāaizsargā iekšējais tirgus no ļaunprātīgas izmantošanas. Uh, Ir nepieciešams uh, panākt tiesību aktu adekvātu īstenošanu, bet tajā gadījumā um, CT ir bieži vien mazākie uzņēmumi, MVU, bet tieši MVU ir tie, kas uh, uh, sarūpē vairāk 80% darba vietu privāta sektora Eiropā. Labāks regulējums vienotajā iekšējā tirgu, kas samazinātu administratīvo slogu un birokrātiju un dot labāku iespēju uzņēmējiem, ir ārkārtīgi nepieciešams. Paldies! Sirsnīgi pateicos, kolēģi, un tagad komisijas vārdā Juravs kundze vēlreiz lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, komisijas vārdā es vēlētos pateikties eh, iekšā tirgus komitejai, eh, sevišķi eh, referents kundzei par šo teicamo atzinumu. Mēs piekrītam, ka iekšējais tirgus ir viens no Eiropas saimnes integrācijas stūrakmeņiem. Pāris pēdējo desmitu gadu laikā tas tiešām ir izveidojis jauns, daudz jaunu darba vietu, ir sakmēs izaugsmi Bet šeit jāņem vērā viss eh, politikas instrumentu cikls, domājot par šī tirgus eh, pilnveidošanu. Un pērn komisija nāca klajā divām svarīgākām iniciatīvām, kur mēģina tieši tāds labāks likumdošanas pakotni, kā arī vienotā tirgus stratēģija pie šīs iniciatīvas. Šī labākās likumdošanas pakotne, ar ko nācām klājā pērn, tā ir ietilps viss politikas cikls, sākot ar konsultācijām, ietekmes izvērtējumu, līdz tiesību aktu pieņemšanai, īstenošanai un izvērtēšanai. Un nu, šī tiesība aktu pakotnē kopums nodrošinās to, ka Eiropas Savienība mm, risina reāls problēmas, kas rūp pilsoņiem un uzņēmējiem. Ceram, ka nākotnē tiesība akti tiks pieņemti balsoties uz rūpīgāku izvērtējumu, uz pierādījumiem, kā arī uz datiem par to, kā šie tiesību akti varētu ietekmēt reālo pasauli, un tādējādi ceram atgūt ar Eiropas pilsoņu uzticību. Labākā, tātad nesen tika, mēs apspriedām starp trim institūcijām jaunu starp institūciju nolīgumu, kas tagad kalpo kā labs tiesiskais satvers un liecina par to, ka institūcijas arī atbalsta šādu labāku sarunāšanas uzstādījumu. Pēc formālās mm, šī nolīguma pieņemšanas parlamentam būs jāstrādā kopā ar komisiju un nodrošināt šī starp institūciju nolīguma saulēcīgu īstenošanu. Mums uh, ir jāsniedz uh, tad eh, atbalsts mūsu pilsoņiem uzņēmējiem ne tikai vārdos, to ir darbos. Un nu, pirms brīža sprēdām par, eh, kā tiesību atkast eh, ir tā labs piemērs šī regulatīvā fitness programma, jeb refit programma. Tās mēģis ir vienkāršot pastāvušos tiesību aktus, samazināt nevajadzīgu regulatīvo slogu, jo sevišķi maziem un mikro uzņēmumiem, kā arī MVU uzņēmumiem. Un eh, tas ir, protams, jādara nepazeminot latīņu, kas mums figurē sociālajā un vidas jomā. Un nu, vēl eh, pērn pieņemām vienotā tirgus stratēģiju. Tā tika um, formāli pieņemta oktobrī, un tā ir trīs svarīgākie mērķi. Jaunas iespējas um, privātpersonām un uzņēmējiem, uzņēmumiem. Tāpat arī modernizācija un inovāciju sakmēšana, kas tik ļoti nepieciešama Eiropai. Un pats galvenais - praktiska uh, šo pasākumu piemērošanu. Atsevišķās jomās ir nepieciešams tāds iniciatīvas, kā, kā piemēram mm, pakalpojumu pārses svarīgākajos eh, tautsensības sektoros, tiesība akts, kur mēģina novērst diskrimināciju pret eh, patērētājiem, kas balstītos uz to uh, nacionalitāti, valsts piedarību vai dzīvesvietu, vai arī sastapjās atzīšanas regula. Bet, protams, ar to vien nepietiek, nepietiek, ka mēs nākam klājā jaunām likumdošanas iniciatīvām. Inci ir eh, nodrošina arī efektīva un, un eh, eh, tātad, vēl pastāvošā regulējuma īstenošana. Festivālā jāstrādā labāk un jā, jānovērš tie trūkumi, kas vēl nestrādā. Tāpat arī jānodrošina, lai, lai valstīs tiek korekti piemērotas pastāvšanas tiesību normas. Un, ka to īstenošanā dalība valstis rīkojas pragmatiski un, un efektīvi. Nu, piemēram, uzlabosim sadarbību ar dalību valstīm, izstrādājot īstenošanas tiesību plāns jauniem tiesību aktiem un ik gadu veicot tātad dialogu ar katru dalību valstu par tiesību aktu īstenošanas gaitu. Nu, lūk, priekšsētāji, kolēģi, deputāti, mums ir viena mērķi. Mums ir viena vīzija attiecībā uz to, ko vēlamies sasniegt. Mēs visi vēlamies, lai vienotais eh, tirgus eh, funkcionētu labāk un uh, sniegtu labākus rezultātus. Nu, tas tēlās mani kopā - komisija, parlaments, padomi ir gatava kopējiem spēkiem to arī panākt. Paldies! Paldies, komisārs kundzei!